Okay, colleague. We just start. Uh, I submit to you the following. Kolēģi, sāksim darbu, piedāvāju sekojošas izmaiņas darba kārtībā. Septītais punkts par uh, Schengenas uh, zonas funkcionēšanu Kārlosa Koeļu ziņojums tiks skatīts pulksten 11.15. Šodien mēs nevaram klausīties tulkojumu horvātu un gēlu valodās. Dārgie kolēģi, nākošais punkts ir viedokļa apmaiņa ar Robu Veinraitu, kas ir Eiropolis pildirektors. Pirms kādu laiku notika uzklausīšanu, kurā piedalījās de, eh, Katrīna Debole, kas ir izvēlētā kandidāte eh, pēctecībai, lai ieņemtu, kas nākošajai jums Roba Vērēta postēni. Deviņus gadus Robs Vainoits ir vadījis Eiropolis, vēlos pateikties viņam par profesionālo darbu aģentūras vadībā. Viņš sāka darbu 2009. gadā un viņa mandāts aprits 2018. gada 30. aprīlī. Iesākumā Robs Vainoits piedāvās prezentāciju, pēc kuras notiks viedokļa apmaiņa ar mūsu deputātiem. Vaigrēt, kungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt visiem. Uzstājos jūsu komitejā pēdējo reizi šodien. Un pirmkārt es vēlos pateikties jums par sadarbību, kādu Eiropa var izmantot ar šo komiteju un arī par mūsu darbu intensitāti un iesaistīšanos, tā skaitā perso personisko iesaistīšanos, atbalstot mani manā darbā un palīdzot dalībvalstīm stiprināt drošību mūsu pilsoņiem no Eiropas Savienībā. Tuvāko desmit minūšu laikā minējuši dažus pārdomu punktus pār šo periodu, kur, kurā es vadīju Eiropolu, un kā jau mēs vairāk kārtīgi esam runājuši šajā komitejā mums ir jāsaskars ar pieaugošu apdraudējumu iekšējā ziņā Eiropas Savienībā. Protams, mēs visi apzināmies eh, šaušalīgos terorismu notikumus pēdējo, it īpaši pēdējo 3-4 gadu laikā. Un arī jānorāda, ka te, terorismu paradigma ir mainīsies kā tāda. Mums ir uh, vairāk jādomā par mūsu kolektīvo drošību, jo šeit ir un ne tikai par nacionālo teritoriju apdraudējumu, bet par starptautisko džihādismu, kas uh, izmanto savā lab labā tehnoloģijas kā globalizētu instrumentu. Tas nozīmē, ka um, tūkstošiem radikalizētu personu darbojas Eiropā, daudz no tām ierodas no Sīrijas, Irākas, un mēs redzam, ka tā ir kļuvusi par startautisku parādību un drošības apdraudējumu. Es vēlos pateikt un aicinu visus, kuri strādā pie šiem jautājumiem Eiropas institūcijām, zinoties to, ka ir nepieciešama kolektīva atbildi. Tas pats attieksies uz dažādu veidu organizēto noziedzību, taiskaitā kibernoziedzību dažādas skrāpnieciskas un kontrabandas operācijas. Cilvēku kontrabandas apjoms ir pieaudzis. Pēdējo deviņu gadu laikā Sākotnēji bija grūti pievērst valdību uzmanību šim jautājumam kā prioritātei, bet pēdējā laikā, kad mēs runājam par tūkstošiem upuru, uh, cilvēku tirzniecības ziņā vērība tiek eh, pievērsta vairāk. Tāpat ir problēma ar nepilngadīgajiem bez pavadītāju kas ir neaizsargāti cilvēku kontrabandistu grupējumu priekšā. Un pie šī jautājuma strādā arī Lībe komiteja. ir jāpiemina vairāk liela mēra krāpnieciski pasākumi, kas ir bijuši kaitīgi ekonomikai, eh, jāpiemina intelektuālā īpašuma jomā paveiktie noziegumi un to eh, negatīvais, tā, to negatīvā ietekme uz konkurētspēju un mūsu ekonomiku. Tas arī parāda to, ka ļoti profesionālā veidā organizētās noziedzības sindikāti ir e, iemanījušies operēt e, dažādās jomās. Tāpat mums ir mazāk tipa grupas vairākās valstīs, bet aiz tā visa starptautiski sindikāti darbojas globālā mērogā un, protams, izmanto savās interesēs tehnoloģiju tīpaši dārknetu aptuveni 400 profesionāli naudas atmazgāšanas sindikātu locekļu, kas ir vislielākie profesionāļi, kuri palīdz izvadīt e, naudu mūsu banku sistēmā, e, un šeit ir jārunā par lielu mērogu operācijām. Kibernoziedzība ir viens no lielākajiem izaicinājumiem Blakus tam ir jāmin terorisms, bet ir tiešām satraucoši redzēt, kā tiek izmantots tehnoloģijas, kripto, tātās valūtas, darknets un citi paņēmieni. Tāpat eh, ļaunatūras uzbrukumi un tas veids, kā kibernoziedzības sindikāti pāriet no darbībām pagātnē, kur būtība ir nosūtīt eh, neīstus īmei eh, e-pastus cilvēkiem, rēķinoties ar aptuveni 1% reakcijas līmeni, bet tagad ir metodas mainījušās, vēršanās notiek pret eh, bankām, pret ļoti svarīgiem uh, Eh, dienestiem, kas ir maz aizsargāti pret šādiem ļaunatūras uzbrukumiem. Te vēl jāpiemina ir citi eh, elementi. No tiem pirmais ir eh, pagrīdes organizētās kibernoziedzības lielais apjoms. Dārkneta E, fórumi, kuros tiek tirgotas simtiem dažādas neatļautas preču grupas, tā ir to starp ieroči, narkotikas. Šīs parādības apjoms ir ārkārtīgi liels un tas ir nopietnas apdraudējums. Un pēdējais elements, tendence pēdējā pusotra gada laikā ir Eh, konverģence ar lielā mēra kriminālajām noziedzīgajām grupām, kuras izmanto dažādas valsts finansētas aktivitātes, kas apdraud nopietni būtisku servisu funkcionēšanu un kopā tas ir nopietnas uzdevums Eiropolam. Protams, mēs esam no savas puses reaģējuši izmantojot Eiropas institucionālo ietvaru. Tas ir veids, kā Eiropas likumdevēji ir izstrādājuši robustāku likumdošanu un veidu, kā vērsties pret eh, terorismu, eh, taiskaitā uz viņu ceļošanu, tas ir nozīmīgs solis, lai mazinātu te, potenciālu terorismu plūsmu, e, pasākumus, kas ir vērsti pret naudas atmazgāšanu, tā ir e, normatīva reakcija, kura ir palīdzējusi mums darbā. Tāpat Eiropola sakarā Mēs vērojam divu veidu attīstības juridiskajā ietverā, pirmkārt veidojot Eiropola regulu 2017. gadā, kas eh, pie kuras izstrādes konstruktīvā veidā lielā mērā palīdzēja Lībe komiteja un resursi, kas ir saņemti no budžeta līmeja iestādes deviņus gadus Deviņu gadu gaitā mūsu personāls ir div, gandrīz divkāršojies, budžets ir divkāršojies šobrīd. E, pie mums strādā ap 1200 darbinieku, mūsu budžets ar 122 miljonu, tāpat arī pieaugusi sadarbība ar trešo valstu partneriem. Bez viņu pieredzes un ekspertīzes mēs būtu daudz mazāk efektīvi. Tāpat arī jāņem vērā. Uh, starp eh, savienojamību aģentūru darbā, un arī jāapzinās, kā ir praktiski dubultojies mūsu eh, saziņas amatpersonu skaits šobrīd tādu ir eh, divs, ap 220, un viņi strādā aptuveni 40 valstīs, nekur citur pasaulē jūs neatradīsiet šādu koncentrāciju un tas stiprina Eiropola kapacitātes vērsties pret noziedzību un terorismu. Un, protams, prioritārais Eiropola uzdevums ir koncentrēties uz šo apdraudējumu raksturu, tāpēc mēs esam izstrādājuši tādus ekspertīzes centrus kā kibernoziedzības apkarošanas centrs, kas ir eh, viens no būtiskākajiem starptautiskiem centriem kibernoziedzības eh, apkarošanā Eiropas eh, kontrabandas apkarošanas eh, centrs. Mēs esam identificējuši ap 70 tūkstoši aizdomās turēt personu jau. Un mēs esam domājuši par, par darbu koncentrēšanu šajās būtiskākajās sarjās. Daudz ir jārunā par informācijas kopīgu izmantošanu, un mēs esam arī domājuši par šādu centru izveidošanu. Esam arī mēģinājuši pārliecināt starptautisko sabiedrību, vairāk uzticēties Eiropolam, e ir pieaudzis informācijas apjoms, kas tiek saņemts no dalību valstīm. Pagājušajā gadā bija ap 6 tūkstošiem ziņojumu terorismu apkarošanas sakarā mūsu sistēmā. Eh, tie bija 6000, un divu gadu laikā to skaits ir pieaudzis līdz pusmiljonam. Tas apliecina dalību balstu gatavību un vēlmi vairāk koplietot informāciju. Tālāk arī mēs esam pagājušajā gadā atbalstījuši 439 operācijas salīdzinājumā ar eh, ap 200 gadu iepriekš arī Tas apliecina mūsu darba apjomu pieaugumu un kopumā 9 gadu laikā Eiropolā ir deviņkārtīgi pieaudzis pār robežu pasākumu skaits, arī citi pasākumi ietekmē Eiropolu darbu, kas pieprasa būtiskāko reakciju no Eiropola puses, un viens no tiem ir informācijas plūsmas apstrāde aptuveni un sadarbību ar tiesību sargājošiem aģentūrām. Ļoti būtiski ir nodrošināt viss um, attīstītāko datu aizsardzības uh, modeli, kas uh, vairot uzticību mūsu darbam un, protams, ir ļoti būtiski, lai stiprinātu ticamību mums uzkrāt tikai tos datus, kas ir mums nepieciešami, tos tikai tādus savākt un tos izmantot tikai paredzētiem mērķiem, kas ir cīņa pret terorismu. E, mēs esam izstrādājuši augstu datu analīzes kapacitāti, mēs varam apstrādāt plašus datu apjomus, kas ir saņemti pareizajā, pareizā veidā. 2017. gadā mēs pārs, pirmo reizi tika pasnie, pārsniegta viena miljona atzīme ar drošību saistītiem ziņojumiem un šo datu uzkrāšana un analīze palīdz stiprināt pārobežu dimensiju noziedzības un terorisma apkarošanā. Tas nozīmē, ka ar to mēs varam efektīvāk vērtie, vērsties pret uh, terorismu uz uh, Eh, noziedzību kopumā apmierinātības līmenis ar mūsu darbu ir 72 no 100, kas ir pieaudzis pēdējo gadu laikā tāpat arī eh, ar eh, institūcijām, tā skaitā ar šo komiteju, mēs esam spējuši izmantot mūsu zināšanas un ietekmi un veidot to veidu, kā uh, ir attīstīsies politika, kādā un kādā veidā mēs varam virzīt darbu pareizajā virzienā, lai likumdevēji saņēmtu atzinums no mūsu ekspertiem, un ir ļoti pozitīvi tas, ka Lībe komiteja vienmēr uzklausa mūsu ekspertu viedokļus. Protams, ir zinām daudzas bažas, kas ir saistītas ar Eiropola darbu, un iepriekšējā reizē Es nepieminēju ne jautājumu, kas ir saistīts ne tikai par Eiropolu, bet par institūcijām, kuras strādā pie iekšējas drošības nodrošināšanas Eiropā. Un es vēl aizvien uzskatu, ka finansējums šim nolūkam nav pietiekams un ne, neatbilst izvirzītajam mērķim. Tād vēl ir citi sistēmiskas inerces mērķi mūsu kolektīvajā nespējā risināt daudzas no šīm E, sarežģītajām e, problēmām. E, viens no tiem ir naudas atmazgāšanas, apkarošanas ietvars, ko mēs esam izveidojuši. Tas ir palīdzējis um, sasniegt daudz. Ir šajos gadījumos uh, ārkārtīgi sarežģītas izmeklēšanas pēdējo gadu laikā mēs redzam tomēr, ka tas ir, tas kļūst maz efektīvs, ka tas noveco un tas arī ierobežo iespējas informācijas apmaiņai. Un tāpēc es uzskatu, ka šim regulējumam ir nepieciešama pārskatīšana, jo mēs ar esošajiem tekstiem nespējam pietiekami efektīvi apkarot eh, šo noziedzības veidu. Un noslēgumā es vēlos pateikties vēlreiz parlamentam pārsniegto ieguldījumu. Praktiskajā ziņā mēs saņemam pietiekamu budžetu, ir nodrošināta mūsu valsts uzklausīšana, li, likumdošanas tekstu sagatavošanā, un nereti ir tā, ka parlaments mūsu uzklausa vairāk nekā padomi šajā sakaros, mēs to apzināmies un esam pateicīgi par šo ieguldīto darbu. Tāpat eh, parlamenta iesaistīšanās ar specifisko komiteju palīdzību, tādu kā terorisma apkarošanas komiteja, ir būtisks. Ir arī jāatzīmē, ka sadarbība ar parlamentu dod mums iespēju rīkoties ar lielāku ticamību sabiedriskās domas acīs. Es vēlos pateikties vēlreiz jums un arī tiem, kuri nav klāt šodien, it īpaši Libe komitejai, par sniegto atbalstu. Mēs nevienmēr esam varējuši piekrist viens otram, ne jūs man, ne es jums, bet tas ir demokrātijas eh, pamatā. Es no savas puses esmu mēģinājis eh, lojāli kalpot eh, šīm eh, interesēm un no savas puses tagad eh, varu pateikt, tikpat saku paldies par uzmanību. Lielas paldies. Tiešām ļoti laba bija sadarbība līdz šim ar Eiropolu. Nu, tad man pašai ir pirmais jautājums, Venraita kungs. Vai jūs varētu mums pastāstīt kāda veida darbība jūsuprāt? Neļaujiet man to formulēt citādi. Kas ir tas labākais, ko jums izdevies panākt jūsuprāt šajos deviņos gados? If, uh, and what kind of problems? Uh... Un kāda veida problēmas esat sastapuši ceļā? īstenojot darbību idejas, nu, kas vēl šobrīd nav tikušas atrisinātas. Now we have a time for questions from, uh, from uh, the room. Šķiet, ka no kāds varbūt vēlas uzdot arī zālē jautājumu. Sipās kundze, nē? Lūdzu, jums vārds jāpaldies. Nu, man jāatvainojas, kas ierados ne, ar nelielu kavēšanos, bet nu katrā ziņā es ierados tieši tajā brīdī, kad jūs runājāt par um, programmatūras uzlaušanu. Uh, par hakeru darbību, un tāpēc gribēju pieminēt jautājumu par tēmu, kas nu patika skatīt arī koordinātoru sanāksmē. Tas bija pirmdien. Jūs varbūt atminēsieties, ka 2013. gadā tika izteiktas apsūdzības par to, ka Belgakom sistēma tikusi uzlausta um, izlūkdienestos, un uh, tika līdz ar to uzdoti jautājumi Belgakom pārstāvjiem, uh, Belgakom data aizsardzības uzraugiem un tam līdzīgi. Nu, toreiz ehm, jūs šo, jūs valdības pārstāvi šo jautājumu neap, neapmeklēja. Jūs savukārt toreiz mums informējat, ka valdība nav iesniegusi prasību šo jautājumu izmeklēt. Toties pēc tam nāca klajā informācija, ka Beļģijas policija ir iesniegusi šādu prasību Eiropolam un Eiropalu kiberdrošības centram, protams, uzdevums ir spēcināt kibernoziedzības apkarošanu, bet izrādījās, ka Eiropals nebija gribējis šo izmeklēšanu īstenot un atteicās palīdzēt eh, un šo jautājumu izpētīt. Un tad arī jūs varētu paskaidrot, kāpēc toreiz Eiropola atteicās palīdzēt Beļģiešu izmeklēšanas procesā. Paldies tālāk Ernstas kundze. Vai tik strauji pienāca mana kārta, es pat nebiju to rēķinājusies. Paldies! Es arī savas politiskās grupas vārdā gribēju jums, Veinrēt kungs, teikt paldies. Mums bieži ir bijušas ļoti pretrunīgas debatas, nenoliedzam, bet tas ir tikai loģiski. Un tāpat laikā Nu, protams, Eiropolam ir ļoti nozīmīga loma spēlējama Eiropas līmenī, īstenojot šo koordināciju, struktūru, struktūrētu sadarbību starp policijas spēkiem dalībvalstīs. Un domāju, ka tas vienkārši nav noliedzams. Un pēdējā, pēdējos gados bijuši daudz tādu incidentu gadījumu, kad policijas sadarbība ir bijusi ļoti svarīga, šī tīklošanās, informācijas apmaiņa ir nav bijusi tik vienkārša. To, kā politiskā grupa vienmēr esam arī nosodījuši, kritizējuši. Tomēr domāju, ka lielā mērā tas saistīts arī ar problemātiku, kas, to problemātiku, kas ir terorisms, kas nav, protams, vienkārši. Un tur nu mēs esam visi viens prāts, bet es domāju, ka Eiropas līmenī mums jādomā arī par profilaks un jārunā par to atklāti. Un uh, nevis tikai tāpēc, ka tas ir tāds obligāts temats, bet nu, tāpēc, ka tas ir kaut kas, kur reāli varam vērsties pret šīs problēmas saknēm. Un tas, protams, nav uzdevums, kas tikai Eiropola uh, kompetencija, tas, kop, tas ir kopīgs dalībvalstu un Eiropola uzdevums. Uh, Un jāsaka, pie tās par daudz maz strādāts, jo terorismu gadījumā te vajadzētu iesaistīt ne tikai policijas spēkus, tad, kad kaut kas jau ir noticis. No otras puses ir vajadzīgs arī līdzsvars starp drošību un pamattiesībām, pamatbrīvībām. Jūs jau zinat, ka mēs kā parlaments lielu uzsvaru liekam tieši uz pamattiesību ievērošanu, tā lai šeit tiktu nodrošināts atbilstīgais līdzsvars. Vienmēr esam iestājušies par pārskatāmību. Jūs jau zinat, ka arī Eiropola eh, regulā par to runājām. Un tas, protams, attiecas arī uz datu aizsardzības jautājumiem. Mēs uzskatām, ka ir vajadzīgs, eh, vajadzīga harmonizēta datu aizsardzības sistēma šeit Eiropā. Nu, nav tādi ārēji dati, ko Eiropola tad apstrādātu un uz ko šie noteikumi neatteiktos. Ir vajadzīga kopēja datu aizsardzības sistēma, kas, protams, būtu pielāgota visiem tiem īpašajiem uh, uzdevumiem, kas ir attiecīgi aģentūram tādām kā Eiropola. Tur, kur neesam vienis prātis, uh, bet kurām jomā, kur mums jānonāk pie kompromisa, un tad mēs, protams, arī cīnīsimies, to saku jums pavisam atklāti kā referente. Par to tātad cīnīsimies, jo uzskatām, ka ir vajadzīgs risinājums, bet nevar būt tā, ka mēs nedarīsim neko. Un to gribēju vēlreiz arī jums tiešā veidā pateikt, ka te mēs nebūs, neliksimies mierā. Paldies! Tālāk nākamais runātājs Lenārds Kungs. Paldies! Paldies, Fenrāt Kungs, par to, ka esat šeit. Paldies par lielisko sadarbību pēdējos gados ar šo parlamentu, ar šo komiteju. Paldies arī par jūsu personīgiem centieniem, ko izrādījāt šo gadu laikā, palīdzot mums spēcināt drošības aspektus pilsoņu dzīvē. Paldies no mūsu grup, politiskās grupas. Un paldies arī, ka jūs teicāt mums, paldies kā parlamentam par um, līdzekļu piešķiršanu un tā tālāk. Tāpat laikā pārsteigums pirms tam jūs teicāt, ka piešķirtie līdzekļi Eiropas Savienībai ir nepietiekami salīdzināmā, piemēram, ar tām summām, kas, nu, kas būtu nepieciešams, lai risinātu izaicinājumus, kas ir mūsu priekšā. Nu, tad tādā gadījumā kāda ir jūsu ideja par to, ko darīt, ko mainīt šai jomā, vai mums jāmaina rīcības veids, ja jāpalielina resursu apjoms, kā panākt to, ka mēs esam gatavi šiem izaicinājumiem, kas ir mūsu priekšā. Otrām kārtām, jūs pavisam pamatot runājāt arī par to plašo informācijas daudzumu, kas ir pieejams Eiropola datu bāzēs. Jūs jau zināt, ka mēs šai parlamentā šobrīd strādājam pie sadarbspējas ar centrālajām ES sistēmām. Eiropola dati ir, zināmā mērā, sasaistīta ar šo procesu, bet ne pilnībā. Kā, kur jūs redzētu pievienoto vērtību šai Eiropola rīcībā esošajai informācijai, ņemot vērā šo sadarbspējas ietvaru? Un trešām kārtām, kad raugāmies uz to, ka esat pavadījis deviņus gadus kā Eiropola direktors, ka raugāties uz to regulējumu mainu, kas ir Eiropas līmenī drošības jomā, kas ir tā prioritatīvā joma, kurā jūs ieteiktu mums vēl piestrādāt tuvākajā nākotnē šai ziņā? Paldies! Lies paldies! Tālāk Grapīnī kundze. Paldies priekšādātāji! novērtēju to, cik jūs atklāti runājāt. Esmu vairāk kārt, um, jū, man bijis vairāk iespēju jūs uzklausīt, jūs esat vienmēr runājis atklāti, objektīvi, vienmēr esat skaidrojis, kāds ir problēmas, kādas grūtības, un es domāju, tas ir arī tas pareizākais veids, kā šo situāciju likt mums priekšā. Tāpat laikā jūs esat guvis arī progresu pilsoņu acīs, um, arī tas ir mainījies, es par viņi, es ar viņi, mēs ar viņiem esam runājuši par to, esam uzklausījuši domas par to, ko dara Eiropos, kā viņi nodrošā, nodrošina šos drošības aspektus aspektus, un domāju, ka šeit jūsu loma tiešām ir nozīmīga. Jūs cita starpā teicāt, ka aģentā, mm, aģen, ka drošību vairs nevar uh, skatīt tikai nacionālā līmenī, jo šī radikalizācija iet pāri robežām. Nu jā, mums jārēģē kopā. Nu tad saskaņā ar jūsu viedokli, kādi ir tie risinājumi, kas ļautu mums šā kolektīvi arī rēģēt? Jūs turklāt nu pat teicāt, ka jūs pārliecināties par saikļu, nodrošināš, saikļu nodrošināšanas dažādām aģentūram. Vai jums ir kaut kāds tāds optimāls modelis, kā to īstenot? Jo, protams, ka šeit ir vesela sistēma. Jūs, lūk, tajā, kā tiek veidotas saiknes starp aģentūrām. Turklāt, jūs jūs teicāt, ka runājāt, runājot par problēmām, jūs atsaucāties sākumā uz to, cik šī sistēma ir inerta. Nu, es nāku no privātā sektora, un, kā jūs zinat, tur parasti reakcija notiek strauji, nu, citādi gals klāt. Nu, tad kāds būtu risinājums jūsuprāt, kas varētu ļaut mums izbeigt no šīs sistēmas inertuma problēmas? Nu, mums, protams, parlamentā arī ir pieredze ar šo inerciju un beigu beigās varbūt parlaments var jums kaut kā palīdzēt šai sadarbībā ar pilsoņiem. Domāju, ka eh, ar mūsu komitejas palīdzību jūs varētu tiešām arī likt priekšā risinājumu tam, kā šo sistēmu padars, paradī, padarīt elastīgāku, tā lai tā tad varētu atbilstīgi sadarboties ar citām aģentūrām, rastu risinājumus kopīgā veidā. Nu, šorīt pat redzēju, ka atkal ir piedzīvots uzbrukums, četras personas gājušas bojā un tā tālāk. Nu, šāda veidā uzbrukums vajadzētu pēc iespējas samazināt visus šos draudus, kas pastāv saistībā ar terorismu uzbrukumiem. Un domāju, ka ir jābūt kaut kādam arī plānam, kā pret to vērties. Nu, lūk, tāds šis jautājums. Nu, vai no šīm debatēm var izvīt kādus secinājumus, nonākt pie risinājuma mums kā parlamentam, tas, protams, būtu ļoti svarīgi. Paldies! Paldies. Nākamais runātājs arī Kabras kungs. Microphone doesn't work? Jo, it works. Excellent. Well. Tagad mikrofons ieslēdz. Paldies. Gribu teikt paldies jums par to, kas atklāt. Paldies par jūsu darbu. Vēlu jums veiksmi nākotnē. Un arī Eiropolam vēl tālākus panākumus eh, tā darbībā. Mēs zinām, ka problēmas apjomā pieaugušas pēdējos gados. Pieaudzis šo problēmu apjoms, šīs paradigmas ir mainījušās. To mēs visu zinām. bet nu, nonāku pie vienas lietas, ko jūs labi pārzināt, bet par kuru jūs nerunājāt. Un mani savukārt tas ļoti interesē, respektīvi, kas notiek ar apmācību un izglītošanu Eiropola darbiniekiem. Un te es nedomāju tikai par tehniska rakstura instrukcijām, bet arī par nu, pilsonisko, civilo un sadarbības apmācību. Jo šie jaunie izaicinājumi prasa citāda veida reakciju, jaunu veidu, kā vērsties pret šiem problēmu jautājumiem, neaizmirstot arī cilvēktiesību aizsargāšanas nepieciešamību, kā jau mana kolēģi nu pat minēja. Manuprāt, Ja skatāmies uz šiem diviem aspektiem - pilsoniskās brīvības un drošība, tās abas ir ļoti svarīgas vērtības. Bet tās nav šobrīd vienādos svaru kausos. Autoritāros režīmos drošība ņem pārsvaru. Un reizēm, lai drošība būtu lielāka, pamatīgāka, nākas samazināt pilsoniskās brīvības drošība apspiež šīs brīvības. Demokrātiskās sistēmās drošībai vajadzētu kalpot pilsonisko brīvību īstenošanai. Un drošība kā tāda nedrīkst apspriest brīvības, bet drīzāk tā jāizmanto, lai aizsargātu šīs brīvības. Un tas ir ļoti svarīgs punkts. Un, protams, ka šis līdzsvars ir jāīsteno cilvēkiem, kas ir apmācīti to darīt, kas ir gatavi to darīt, prot to darīt. Un tāpēc gribēju vaicāt. Pavisam vienkārši. Kas tad ar, ar šo integrālo apmācību Eiropola darbiniekiem? Paldies tālāk Činīčī kundze. <clears throat> Grācie prezidenta, grācie doktoru. Lielas paldies priekšādātāji. Paldies, Veindrait kungs. Paldies ne tikai par jūsu prezentāciju, bet arī par darbu, ko Eiropola veicis jūsu vadībā pēdējos desmit gadus. Šais desmit gados ir pieaudzis pieaudz ne tikai to darba jomu skaits, ar ko Eiropola strādā, bet cik tā saprotu, un kas, manuprāt, vēl nozīmīgāk, jūs esat atbalstījuši un veicinājuši informācijas apmaiņu starp ES dalību valstīm un arī citām valstīm. Un tas ir ļoti svarīgi cīņā pret pārrobežu no, noziedzību, par ko jūs arī runājāt. Tāpēc tiešām liels paldies par paveikto darbu. Man arī vairāk kārt ir bijis iespēja apmeklēt Eiropolu un tikties ar cilvēkiem tur, jo to mēs daram šeit no parlamenta puses, un es pats savām acīm esmu redzējusi, cik nozīmīgs ir Eiropola darbs konkrētās specifiskās noziedzības apkarošanas jomās. Tieši attiecībā uz pārobežu aspektiem. Jūs runājat par pretterorismu vienību un arī par īpašo kibernoziedzības apkarošanas vienību, bet jūs minējat vēl ko, kas man likās svarīgi, runājot par pārobežu noziedzību runājot arī par finanšu noziegumiem nu, piemēram, nelegālo līdzekļu legalizēšanu, līdzekļu pārvietošanu no aizdomīgiem avotiem uz citurieni. Nu, protams, šeit vēl nepieciešams atsvādzināt arī juridisko ietvaru attiecībā uz naudas atmazgāšanas apkarošanu un tam līdzīgi. Un te nu gribēju jums vaicāt, vai jūsuprāt, Eiropola darbību varētu uh, vēl paplašināt, izveidot atsevišķu vienību, kas skatītu finanšu noziegumus, vai es domāju, ka būtu nepieciešams izveidot šādu finanšu izlūku dienesta grupu, kas Eiropā varētu darboties tieši ciņā ar šādiem noziegumiem, kas nereti ir tie, ar kuru palīdzību tiek finansēta, finansēts terorisms un cita nopietni noziegumi. Jūs tāpat arī atsaucāties uz mafiju un organizēto noziedzību. Diemžēl Slovākijā nesen piedzīvojām um, Jāna Kujaka slepkavību. Viņš bija žurnālists. Un, protams, ka prožektoru gaismas tūlīt pat pievērsās šim izmeklējušās žurn Eh, žurnālistikas jautājumam un iespējamiem, iespējami mafijas vēršanos pret to. Nu, diemžēl Eiropas līmenī maz tiek darīt šai ziņā. Pati veikusi esmu arī tādu nelielu izpēti, cenšoties paraudzīties uz tām definīcijām, kas pastāv dažādās dalībvalstīs attiecībā uz organizēto noziedzību, un um, centos strādāt pie tādas kopējas definīcijas, kas varbūt ļautu uzlabot sadarbību. Uh, tiesību aktu izstrādes jomā un kas ļautu varbūt arī labāk šo jautājumu risināt. Jūs to jau minējāt, jā, bet varbūt jūs varētu par šo aspektu pastāstīt detalizētāk. Nu, un tad vēl viena lieta noslēgumā šie sprāktvielu prekursori, ja bija izmantojamās izēvielas, kas tiek izmantot šais teroristu uzbrukumos šad un tad. Vai šeit mums vajadzētu jaunu tiesību aktu, jūsuprāt, jeb vajadzētu uzlabot pašreizējos tiesību aktus? Un vēl? Vēl viens jautājums. Es darbojos īpašajā komitejā, eh, kas strādā pie terorisma apkarošanas. Mēs runājam ar ekspertiem dažādos sektoros un no diskusijām ir izrietējušas vairāk tādi problēma jautājumi, arī profilakses jomā. Es pati uzskatu, ka jebkurā gadījumā, kad vien tas ir iespējams, ir nepieciešams lietot profilaktiskus pasākumus. Un te no nu arī mans jautājums tika paaugstas visam konkrētas daž, bažas par šo jautājumu, tāpēc gribu vaicāt, ko tieši šobrīd jau varam darīt profilakses vārdā? Preventīvi. Varbūt ir, vai pastāv iespēja, ka teroristi varētu izmantot ķīmiskos ieročus, un ko mēs tādā gadījumā varam darīt jau šobrīd, lai, piemēram, šādus draudus identificētu, lai vērstos pret to tieši, tieši likumdošanas ziņā, un ko var darīt Eiropols un aģentūras, kas izveidotas cīņai pret šādu veidu incidentiem. Ko darīt, lai novērstu šādus draudus? Lielas paldies! Nākamā runātāja Gijoms Kunze. Paldies, priekšsādētāji. Jūsu vadībā aģentūra labi strādājas. Jūs arī atsaucāties uz tām debatēm, kas visai dzīvīgi un pretrunīgi risinājušās par visiem šiem jautājumiem. Jūs arī runājāt par ļoti daudzām tentā, tēmām, par ko kolēģi arī jau nu pat runāja. Bet es arī gribēju teikt, ka labi, kad griežamies pie kibernoziedzības jautājumu un naudas atmazgāšanas apkarošanas nepieciešamības, jo, protams, uh, Ehm, nu, līdz šim te ir noticis viss tā diezgan amatienieciski, bet ehm, noziedzības jomā tas jau viss ir diezgan lielos apmēros. Gribu runāt par divām lietām, kas aģentūras darbā svarīgas. Nu, saistības ar partneriem pirmām kārtām, ehm, un, manuprāt, tas ir svarīgs punkts, datu apmaiņā starp Eiropolu un dalību valstīm. Nu, un arī otrādi, protams, abos virzienos Vai jūs domājat, ka šai jomā vēl varētu virzīt uz priekšu kādu attīstību, vai ir tas vajadzīgs? Jūs runājat arī, protams, par datu apjomu. Nu, lūk, 6000 līdz pat miljonam dokumentu ir ļoti daudz šo datu nenoliedzami. Un nu, varbūt otrs jautājums, ņemot vērā um, ka šodien ir 8. marts, varbūt jūs varētu pievērsties arī cilvēku tirniecības apkurošanas lietām. Nu, tas tiešām ir tāds jautājums, kas arī ir pelnījis lielu uzmanību un būtu jāapkaro pavisam noteikti. Paldies! Okay, thank you very much for very interesting question. Paldies par ļoti daudz interesantiem jautājumiem. Tagad laiks atbildēm. Lūdzu, Venrait kungs. Paldies. Paldies jums visiem par atzinīgajiem vārdiem. Jūs jautājat man priekšsēdētāji par lielākajām veiksmēm. Nu, ir bijušas vairākas operatīvās veiksmes, eh, galvenokārt dalību valstu operācijās, bet mēs arī piedalījāmies. Atceros, pirms vairāk gadiem bija svarīga operācija, kas bija vērsta pret tiešsaistē esošo lielāko bērnu ļaunprātīgas izmantošanas, seksuālas izmantošanas tīklu. Un tā e, veiksmīgā operācija veicināja uzticēšanos Eiropolu. Nesenāk, domājot par 2015. gadu briesmīgajiem teroristiskiem uzbrukumiem Parīzē. Tā bija pirmā reize, kad Eiropola tika aicināta nodrošināt e, teikt, atbalstu fronts pirmajās līnijās piesaistot mūs jau uzreiz pirmajās dienās pēc uzbrukuma, kad mēs palīdzējām Francijas un Beļģijas iestādēm izmeklēšanā. Tas mainīja to, kā Eiropola tika skatīts pretterorismu jomā. Tas vēl bija palicis viens no pēdējiem bastioniem drošības jomā, kur mums praktiski neļāva būt būtiskam spēlētājam līdz tam. Galvenais sasniegums, manuprāt, ir integrēt šo lielo sabiedrību ar dažādiem dienestiem, palīdzot saprasties dažādām kultūrām, atšķirīgām tehniskām spējām. Tas ir bijis liels izaicinājums, bet mums tas ir bijis ļoti pozitīvi. Sipels kundze jautāja par Belgakom lietu. Es atceros, ka mēs diskutējām par to 2013. un 2014. gadā. Lietas būtība ir tāda, ka nav tobrīd bijusi Eļģijas uh, eh, oficiālā pieprasījuma to, to brīdi. Beļģijas eh, iestādes dalījās ar informāciju par uzbrukumu, izmantojot Eiropol platformu. Un eh, viņi lūdza palīdzību informācijas ziņā, vai kādam ir kāda informācija par šo jautājumu. Skaidrojot šo lietu, viņi skaidri norādīja, ka izmeklēšanas darbs ir saistīts ar valsts sponsorētu aktivitāti. Eiropols atbildēja, ka mums nav informācijas tobrīd par minētajiem faktiem, bet mēs skaidri norādījām, ka dalība valsts e, izpratnē tā bija valsts sponsorētu izmeklēšanu, tad eh, juridiskais ietvars šai gadījumā pilnīgi skaidrs, mēs nedrīkstam veikt izmeklēšanu. Formāli viņi arī nepieprasīja eh, mūsu iesaistīšanos, un pēc tam nekas tālāk nav noticis. Cik man ir zināms, saistībā ar šo jautājumu un lietu nekas nav mainījies vispār, izņemot jūsu citēto ziņojumu kur ir izmeklēšana žurnālists eh, eh, sagatavojis, kas, diemžēl, satur daudz faktu eh, kļūdu, radot nepareizi iespaidu. Tomēr jauna informācija nav pienākusi. Es atceros arī divi kolēģi no šīs komitejas savulaik arī nosodīja faktu, ka šādā ietvarā Eiropol nav paredzēts darboties. Un mēs to, to nevarējām tobrīd arī sniegt atbalstu. Ernsta Skundze un citi arī jautāja, arī Činičī kundze jautāja par pretterorismu darbu. Un tas ir īpaši aktuāls jautājums digitālajā jomā. Mēs strādājam ar vairāk 80 sociālo mediju platformām, lai identificētu teroristisku informāciju un izņemtu to. Cīnīties ar radikalizāciju, tas tiešā veidā neiesaista Eiropolu, bet Protams, šis līdzsvars ar pamatiesībām, kas tik pieminēts, ir ļoti svarīgs. Protams, ka mēs atzīstam eh, viņas kā referentes būtisku ieguldījumu strādājot pie datu aizsardzības jautājumu dosjē. Mēs saprotam, cik tas ir svarīgi. Tāpat mēs saprotam, ka tikai pirms viena gada šī komiteja spēlēja svarīgu lomu, radot Eiropolam eh, pasaules līmeņa datu aizsardzības instrumentu. Tik būtiskas izmaiņas eh, mūsu tiesiskajā ietvarā tik īsā laikā rada dažādas eh, praktiskas, tehniskas un juridiskas izaicinājumus. Tomēr, ja plašākais mērķis ir kopīga harmonizēta sistēma, tad tas, protams, ir saprotams. Tātad, kad mums eh, kā pasaules eh, līmeņa datu aizsardzības eh, darb, darbiniekiem ir nepieciešama šāda sistēma. Jā, protams, ir nepieciešams visaptvarošs darbs. Mums ir bijis budžeta palielinājums, bet, kā jūs zināt, relatīvais budžets drošības jomā Eiropas Savienībā nav liels. Es neminēšu no gaisa pagrābtas skaitļus, Sadarbspēja ir ļoti svarīga daļa no darba, kas jau tiek īstenots, un Eiropola tur var būt īpaša loma. Kaut vai esotai vietai, kas eh, ar šo labo datu aizsardzības sistēmu var integrēt dažādas citas informatīvās sistēmas. Viena no prioritātēm, kas ir jāmin, ir kiberdrošība, jo tā saista ar daudzām citām lietām. Naudas atmazgāšanas apkarošanas eh, tiesība akti ir, manuprāt, jāpārskata. Činičī kundze jautāja, vai mums eh, vajag atsevišķu nodaļu finanšu noziegumu izmeklēšanu. Nu, mums ir savā ziņā šāda nodaļa, viņa gan nav liela, viņa arī FIU vienību darbu koordinē. Bet eh, tas, kas ir maz, ma, mazliet eh, kaitinoši, ka atzīstot to, ka tās ir startautiska naudas plūsmas papildus nacionālajām eh, finanšu izmeklēšanas vienībām izveidot Eiropas līmeņu šādu vienību, kas atļautu Eiropas līmenī apmainīties ar informāciju par naudas atmazgāšanu. Tas bija priekšlikums tāds. Diemžēl tas ir noraidīts trialogu procesā un nebūs iekļauts jaunākajā naudas atmazgāšanas apkarošanas e, direktīvā. Un tas būtu varējis tiešām daudz ko mainīt. Paldies Grapīnī kundzei. Jā, mēs turpinām strādāt pie e, mūsu sabiedrības integrācijas un es, protams, nevaru nepieminēt to, cik svarīgi ir drošības aspekts saistībā ar Brexit sarunām. Lai kāda arī būtu politika abās pusēs, eh, par to es nekomentēšu, bet šī dalība valsts, tāpat kā daudzas citas, ir svarīgs spēlētājs Eiropas kopējās drošības nodrošināšanā, un es ceru, ka tas galu galā arī atspoguļosies atrastajos risinājumos. Es teiktu, ka Eiropas kopējās drošības intereses kopumā nedrīkst eh, tikt upurētas. Mums ir jāatrod pareizs risinājums, jo no tā ir atkarīgs tik daudz šajā jomā. Es apzinos, ka laiks ir ierobežots, es varbūt neatbildēšu uz pilnīgi visu. Paldies Zakarēs eh, kungam par to, ka drošība Eh, par tevi Kabraskungu jautājumu, tad eh, tieši runājot par eh, drošību un brīvību un arī atsevišķi pieminētām apmācību jautājumiem, es saprotu, ka mēs arī varam veicināt atšķirīgu veidu izpratni un pieeju šīm ļoti sarežģītajām problēmām. Vēl viena lieta, ko Čeničī kundze pieminēja, Slovākijas gadījums. Nu, tur mēs nezinām vēl pietiekam daudz. Mēs sniedzam atbalstu pēc Slovākijas iestāžu pieprasījuma, līdzīgi kā mēs Maltas gadījumā darījām, bet mēs e, neesam vēl informēti par to lietas būtību. Un arī par datu apmaiņu bija e, jautājums. Mēs strādājam pie e, datu zinātņu spēju veicināšanas, tad, kad ir runa par cilvēku kontrabandu, cilvēku tirzniecību un sieviešu eksploatāciju. Man prieks, ka Eiropola var sniegt savu atbalstu, palīdzot apkarot šo problēmu sabiedrībā. Paldies! Paldies! Paldies par sniegtajām atbildēm! Mums prieks, ka mums bija šī iespēja sadarboties ar jums šo deviņu gadu laikā. Paldies par šo jūsu lielisko darbu. Yes, yes. Now we have to prepare. Tagad mums ir jāsagatavojas balsošanai. Tas man būs liels izaicinājums. Okay. Okay, yes. Uh, your colleagues. Uh... Dārgie kolēģi, lūdzu sagatavojiet savus balsošanas kārtītes. Vispirms jāveic testa balsojums, pārbaudot balsošanas iekārtas. Sāksim šo testu. Sākam balsot. Beidzam balsot. This is check. I close the vote. Jā, šī ir pārbaude. Beidzam balsot. Pieņemts. Jā, paldies. Balsosim tagad par Albrehta kungu ziņojumu. Priekšlikums regulēja par ENISA, kas ir Eiropas kiberdrošības aģentūra, un ar kuru atceļ regulu 526 no 2013. gada, un par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kiberdrošības certifikāciju, kas ir zināms kā kiberdrošības akts. Šeit ir daudz kompromisu. Sākam, pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sešdesmit otrais mm, grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 63. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 68. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 69. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 71. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 72. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 78. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 79. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 80. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 83. un 84. identisks grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 85. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. 90. grozījums. Nē, atvainojos, ka priekšsēdē 15. grozījums. Beidzam balsot. 15. Beidzam balsot. Pieņemts. De 92. un 16. identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 94. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 95. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 96. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 98. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nē, noraidīts tomēr. <laughs> I have to change my vote. Mm. Uh, amendment 99. 99. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 105. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. 106. un 18. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 18. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 107. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 116. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 117. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Devītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 125. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 32. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 35. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 40. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 41. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 42. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 43. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 46. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 49. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 50. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 53. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 55. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 58. Piecdesmit devītais. Piecdesmit devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 60. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tad balsojam par tekstu ar grozījumiem kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies! Sorry, I want to change my Es atvainojos, es gribu mainīt savu balsojumu par 94. grozījumu. Tur ir plusam jābūt, nevis mīnusam. Paldies! Okay, dear colleagues. Kolēģi, mēs varam pāriet pie sanāksmes nākošās sadaļas. Un mēs runāsim par Eiropas liela joma IT sistēma pārvaldības aģentūra tieslietu un brīvību jomā referents ir Monika Makovēja. And uh, I would like to... Es gribētu tagad dot vārdu Monikai Makovējai. Viņa mums izklāstīs pašreizējo situāciju par Elīzā Eh, sakarā notiekošo trilogu, kurš sācies janvārī. Makavei kundze, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau jūs norādījāt, notiek trilogs, ceram to drīz pabeigt, un šeit ir runa par aģentūras funkcionēšanu, aģentūras lomu ieviešot operabilitātes, um, par dažādiem tehniskiem aspektiem, par eh, privātu operatoru darbību un tehniskiem risinājumiem, lai sistēmas varētu darboties bez pārtraukuma. Mēs turpinām sarunas par šiem jautājumiem. Tas attiecās uz aģentūras funkcionēšanu. Otrais jautājums attiec uz aģentūras pārvaldes. Eh, direktora atlases procedūra, eh, vadošo pers eh, vadošā personāla atlase un citi. Līdz šim sarunas ir bijušas konstruktīvas starp visām trim institūcijām un esam panākuši vienošanos vairākās jomās. Vēl daži jautājumi ir jāatrisina, bet es domāju, ka visi likumdevēji kopā varēs vienoties nākošajā tehniskā sanāksmē. Un domājams, ka nākošais trilogs notiek marta beigās, un domājams, ka pēdējais vēlos arī pateikties deputātei Kiniči, kurā ir daudz darījusi, lai varētu panākt vienošanos. Paldies, Monika! Vēlos pateikties tev par eh, KM referente, par ļoti atvērto dialogu. Un vai deputāte Kiniči vēlas izteikties? Paldies! Es Galvenokārt vēlos pateikties Monikai ne tikai pār viņas siltajiem vārdiem man adresē, bet arī par veikumu. Jā, norāda, ka atsevišķi jautājumi vēl nav pabeigti politiskajā ziņā, kas ir neatrisināti, bet tehniskajās sanāksmēs un sadarbībā ar visiem, tā skaitā jums priekšsēdētāji, manuprāt, mums ir izdevies panākt risinājumu šis ir ļoti nozīmīgs eh, regulējums un nopietns uzdevums eh, Enīzā. Un paldies visiem, kur strādāja pie šiem eh, tekstiem. Sagaidīsim tagad nākošos soļus trilogam Un tagad ir pasūtīts pētījums par personām, eh, kas tiek turēts aizdomās par terorismu noziegumiem pēc Lībe komitejas pasūtījuma. Šeit ir runa par to, kā desmit dalībvalstīs tiek defi, definēti un identificēti eh, pakļauti šādai aizdomās turamiem pasākumiem no lēmējas tādužu puses, lai novērstu terorismu noziegumus. Teksts ir atrodams eh, sanāksmes dokumentos, kā arī telpā ir pieejamas drukātas versijas. Došu tagad vārdu Kentēnam Ližē kurš izklāstīs ziņojuma galvenos aspektus. Paldies, priekšsēdētāji! Pētījumu pasūtīja Pilsoņu tiesību konstitucionālo lietu departaments, lai mēs veiktu pētījumu par Eiropas Savienības un dalību valstu politikām attiecībā uz personām, kas tiek turēts aizdomās par noziegumu. Eh, pētījumu kopā veicām ar vairākiem kolēģiem, un mums arī palīdzēja arī konsultanci. Eh, pie ieejas jūs varat paņemt eh, ziņumu kopiju. Kā konsultanti mēs esam daudz strādājuši šajās, aspe, eh, šajās eh, jomā, kas attiec uz pētījumiem, un mums ir atvērts arī birojs Berlīnē un citi. Eh, šodien mēs atvēlēsim, es aicināju nākošu attēlu, bet šķiet, ka tie nav redzami. Priekšsēdētāji saka, mēs gaidām prezentācijas attēlus. Uh,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 Šodien mēs runāsim par pētījumu mērķiem, tendencēm. Eiropas Savienības juridisko ietvaru un tālāk par pētījumu būtiskāko daļu, kas ir aizdomās turēto tiesības, informācijas koplietošanas mehānismu starp dalībvalstīm, dalībvalstu iekšienēs. Dalību Un kā jūs sacīju, ziņojums eh, ir pieejams kopā, tas ir 200 lapuses, eh, centrālā daļa eh, ir aptuveni 50 lapusēm, bet ir vēl dažādi citādi papildu materiāli tur iekļauti. Vispirms pētījuma mērķis. Mērķis ir identificēt būtiskos Eh, juridiskos noteikumus attiecībā uz eh, terorismu, es domās, turam aģiem paredzēt eh, un piedāvāt esošos informācijas apmaiņas mehānismus un sagatavot ieteikumus. Ziņojums ir publicēts pagājušā gada decembrī. Mēs koncentrējāmies uz pētījumu desmit dalību valstīs - Beļģija, Francija, Spānija, Itālija, Nīderlanda, eh, Zviedrija, Grieķija, Polija, un katrā no valstīm bija atsevišķs ziņojums pa valstī pielikumā, kur ir vairāki informācijas par metodiku runājot. Mēs eh, veicām vairākas intervijas dalību valstīs vai Eiropas Savienības valstīs pētījumus eh, no vietas, eh, kā arī uzklausījām ekspertus. Pār tendencēm runājot. Mēs redzam nobīdi pēdējo 10-15 gadu laikā, jūs noteikti to apzināties, bet šajā kontekstā ir sarežģīti runāt par statistiku, tomēr kopš 80. gadiem ir samazinājies terorismu gadījumu skaits, lai gan pēdējo gadu laikā ir liels pieaugums. Tāpat ir mainījies teroristu uzbrukuma raksturs ir atkāpšanās notikusi no 70, 80, 90 gadu etnonacionalistiskā terorisma, kā ETA, uh, eh, Spānijā un uh, Īrijā vai uh, eh, Brigāderos Itālijā, bet mēs esam pēdējo gadu laikā saskārušies ar džihādu un la, labējā spārnu terorismu pieaugumu kā arī 2017. gadā apvienotajā karalistē ir bijuši vairāki labējo uzbrukumi. Ir samazinājies slepkavību skaits un vienlaicīgi pieaug cita veida terorisms. Bet tagad runājot par Eiropas Savienības kompetencijām ziņām. Eh, tās jūs zināt labāk nekā mēs, bet Eiropas Savienības līmenī tās ir ierobežotas, ir attiecīgie līgumpanti, kur ir noteikta brīvības tiesiskuma un brīvības telpa, kā arī 83. pants, kur ir norādīti pārkāpumi kas ir Eiropas Savienības kompetencija un to vidū ter terorisms. Likumdošana ir jātransponē dalībvalstīs līdz šī gada beigām, tāpat ir sekundārās likumdošanas instrumenti ar terorismu definīciju, kā arī vairāki citi instrumenti, kuri pat, ja tie nekoncentrējas uz terorismu kā tādu, bet tie ir naudas atmazgāšanas novēršanas instrumenti un vēl citi. Tālāk citi politikas dokumenti, kā pretterorisma stratēģija un uh, 2015. gada drošības aģentūru. Bet jāpaturprātā, ka valsts drošība ir dalībvalsts kompetencē vienīgi, kā tas ir norādīts līgumā. Mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma vēlāk, runājot par informācijas apmaiņu. Tomēr tas attiec arī uz pārobežu pārkāpumiem. Pāriesim pie nākošā tēla. Tendences attiecībā uz aizdomās turamo tiesībām ir paplašinājusies terorismā sakarā veikto pārkāpumu kriminalizācija tādi pārkāpumi kā kūdīšana, gatavošanās pasākumi ceļošanā vai apmācība. Uh, kur ir pasākumi, kuri tiek pakļaut kriminālu vajāšanai. Tāpat ir pieaugušas administratīvās pilnvaras. Šī tendence ir vērojama visās valstīs. Zviedrijā šķiet ir eh, spēcīga juridiskā pārraudība, spēcīgāk nekā citās, bet tādi ir citi pasākumi kā ceļošanas dokumentu atsavināšana, lai nepieļautu E, ceļošanas citu valsts, tas ir administratīvs pasākums. Kā tāpat pārvietošanās brīvības ierobežošana, e, kur atsevišķos gadījumos var noteikt uzturēšanos vienas municipalitātes ietveros Nīderlandē, kā tiesa taisnoja apsūdzēto personu pierādījumu trūkumu dēļ. Tomēr pēc atbrīvošanas tika noteikts administratīvs pasākums, lai viņš nevarētu apmeklēt atsevišķas um, vietas Rotterdamā maratona laikā. Nākošais satēls. Mēs esam sagatavojuši dažādu tiesību klasifikāciju. Pirmkārt, tiesības eh, personai, kas ir aizdomās turēt vai apsūdzēta, kad ir uzsākts krimināla process, tā ir vieglākā daļa. Tas būtu tik viens, kurš ir pakļauts krimināla procesam, viņam pienākas zināmas tiesības, atsevišķas norādīts aizdomātas turēto tiesību paketē, var būt atšķirības terorismam un citiem eh, noziegumiem. Piemēram, eh, Spānijā ir eh, noteikumi komunikāciju jomā, lai sazinātos ar citu personu. Francijā ir aizturēšanas eh, perioda ilgums un citi tālāk eh, tiesības attiecībā uz administratīvu pasākumu, personām, kur pasi ir iz, eh, atsavināta vai izņemta tiesības. At, un šajos gadījumos juridiskā pāraudzība var notikt pēc ad hoc principa, bet šajā gadījumā attiecīgā persona ziņa, ka tā tiek pakļauta administratīvām pasākumam. Tālāk mēs nonākam pelēgajā zonā, eh, kas ir tiesības, kas tiek piešķirtas personām, kas izraisa interesi, kurām tiek sekots, kuras var nezināt par šādu sekošanu, tās var būt personas, kuras var tikt pakļauts citiem pasākumiem. E, Francijā e, to tā ir tā saucamā S-kartīte, kas ir vairāk izlūkošanas pasākums, bet problēma ir tā, ka Visbiežāk šīs personas neapzinās savu statusu, līdz tās nonāk uh, līdz krimināla procesam vai tiek pakļauts administratīvam pasākumam. Un tālāk personas ikvienai personai Eiropas Savienības teritorijā. Un šajā gadījumā tas var skarts ikvienu no mums, ne tikai apdo aizdomās turētās personas, piemēram, apvienotajās kara, apvienotajā karalistē e, ikviena persona var tikt e, apturēta un pārmeklēta bez saprātīga aizdoma pamata. Tāpat tā arī citās valstīs ir līdzīgas metodas, lai ierobežotu brīvu pārvietošanos teritorijām. Tagad pārējot pie nākošā attēla informācijas eh, apmaiņas un koplietošanas mehānismu. Šis jautājums ir saistīts ar iepriekš minētajām kategorijām, jo šeit ir runa par informācijas apmaiņas metodēm gadījumos, kad notiek izmeklēšana, bet lietas kļūst sarežģītākas spēlākajā zonā starp izlūkošanu un tiesību sargāšanu. Informācijas apmaiņa notiek starp dalību valstīm, dalību valstu izlūkošanas aģentūrām, policiju un starptautiskām trešajām valstīm. Un kā Veidraits kungs jau tos mm, savā runā pieminēja un šiem aspektiem pierā, pies, pieskārās, ir atsevišķi skaidra apmaiņas formāti, bet nereti tiesību sargājušās struktūras lielā mērā paļaujas uz neformāliem mehānismiem. Un tas var ietekmēt juridisko pāraudzību un zināšanu pār to, vai persona ir aizdomās turēta un kādas ir viņu tiesības. Un mēs varam pāriet tagad pie pēdējā un un nākošā attēla par slēdzieniem. E, pirmais ir tāds, ka nav skaidras definīcijas iedzienam aizdomās turētais. Un tas var ietekmēt lielā mērā to sākotnējo jautājumu, kādas ir tiesības, kas tiek piešķirts aiz, aiz, aizdomās turētajām personām. Tāpat dalībvalstīs pastāv tendence risināt šos jautājumus ārpus kriminālajiem, krimināla procesa likumiem, noteikti administratīvas pasākums, un pavisam nedaudzi pieminēja to, kā ārkārtas apstāk situācija normal, normalizēšana. Daudz kritikas izskatēja par to, Francijas sakarā par to, ka uh, ārkārtas stāvoklis kļūst par normu kopš Bataklāna uzbrukumiem. Un šeit mēs varam runāt par sadursmi starp efektīviem pasākumiem un e, pamatiesībām, bet pamatiesība aģentūras direktors nerad norāda to, ka pamat tiesības ir visam pamatā un nekādā ziņā nedrīkst tikt pārkāptas, pat ja mēs runājam par pilsoņu tiesībām, pamat tiesības ir arī aizdomās turāmā tiesības, un tas to ir svarīgi paturēt prātā. Uh, Paldies, un varam sākt debatas, un es uh, došu vārdu Vispirms Barbara Sipela. Thank you very much and thank. Lielas paldies. Paldies par šo pētījumu. Godīgi sakot, esmu nobežījušies, nobežījusies, jo cerēju saņemt vairāk informācijas, kas varētu palīdzēt mums debatēm šeit uz vietas. Prezentācijas noslēgumā jūs runājāt par šīm aizdomās turamajām personām. Uh, Jau minējāt vienu aktuālu jautājumu, respektīvi, kas tad ir šis aizdomās turētājs, kas ir tas pamats, kas ļauj noteikt, ka persona tiek turēta aizdomās un ka šī persona potenciāli varētu būt terorists. Jo, ja nav nekādas kopīgas idejas, definīcijas par to, bet apmainamies ar informāciju par šo personu, sakot, ka tā varētu būt terorists, nu tad kā to nopietni risināt? kā varam uzticēties viens otram. Tu ir pietiekami daudz informācijas, lai to darītu. Un jā, aizdomas pastāv, bet acīm redzot skaidru pierādījumu nav, jo ja jau būtu skaidru pierādījumu, tad tādā gadījumā jau tas viss tiktu nodots krimināltiesību jomai. Nu, tad acīm redzot, mm, nu, tas vēl nav atrisināts. Tātad pret jums tiek vērstas aizdomas, tās varbūt ir nepamatotas, bet kā tad pierādīt? ka šis aizdoms nav pamatotas. How... Kā tad var nodrošināt to, ka cik ilgi tad jūs esat zem uzraudzības, cik ilgi var ierobežot jūsu pārvietošanās brīvību. Es tiešām neredzu, kā cilvēks, piemēram, var pierādīt, ka viņš nav vainīgs, ja viņš nekad neko tādu nav darījis. Un tas noved pie tādām vispārīga rakstura problēmām saistībā ar demokrātiju un tiesiskumu un tāpēc esmu nedaudz tomēr nobežījusies par atsevišķiem mēriem atsevišķās dalībvalstīs, nu, piemēram, kad jūs runājāt par šiem četriem gadiem pirms tiesas aizturēšanas. Četri gadi! Nu, cik tad ilgi un kā jāgatavojas šim tiesas procesam, ja cilvēks tiek no, ielikts aizturējumā, un tad, ko tad paies četri gadi, un šis tiesas process pat nesākas? Svarīgs punkts. Nezinu, vai jums ir bijis iespējas iedziļināties. atsevišķas uzvedības kriminalizēšanas jautājumos, nu kāda veida uzvedība tad nav pieļaujama. Jūs runājāt par to, ka mm, nu, varētu tikt atņemt pārvietošanās brīvību, pasas atņemšanu, lai cilvēks nevar ceļot. Jūs runājat arī par citām sankcijām. Nu, ir tāda skaidra līnija, kas ļauj tad, eh, nu, norādīt uz to, kādu veidu uzvedību var novest pie šādām sankcijām. Un pēdējais jautājums. Beidzot pētījumu, kas bija tie eksperti, ar ko jūs sazinājāties? Vai šī informācija nāk no policijas, tiesu sistēmas, vai jums ir bijis viedokļa apmaiņa ar juristiem? pamatiesība ekspertiem. Nu tad lūk, kāda šī kopaina. Paldies. Uh, I don't see another questions, please. Nu, neredzu, ka kāds vēl vēlētos uzdot jautājumus, tāpēc došu jums vārdu atkal. Paldies, centīšos atbildēt uz šiem jautājumiem bet gribētu jūs tomēr mudināt izlasīt ziņojumu pilnībā. Nu, sākšu ar pēdējo jautājumu. Mums ir virkne šeit saraksts ar tiem, kas, ar kuriem konsultējamies pētījumu veicot un ko intervējam, kad veicam šādus pētījumus, tad parasti vienkāršāk intervē cilvēkus no tiesu sistēmas un juristus pamatiesību aktā aktīvistus, nevis tiesību sargājošo, kārtības sargājošo iestāju pārstāvis, jo viņiem parasti ir daudz darba un viņiem ir cita veida darbības aspekts. Un tā tad lūk, uh, Tāpēc tiešām vairāk paļāvāmies uz tiesu sistēmas pārstāvjiem, bet nu, pēc iespējas centāmies izmantot arī dažādus akadēmiskus avotus un pāris uh, ekspertus, tāpat Pīteru Hautu un tam līdzīgi. Neatceros vairs uh, vārdu mūsu otram ekspertam. Šons Mērfijs, lūk, lūk, atradu. Viņi ir akadēmiķi un līdz ar to var arī šādu viedokli iekļaut šai kopējā pētījuma sagatavošanas procesā. Nu, godīgi sakot, jūs pārējie jautājumi ir grūti, nu, tādus, kuriem atbildēt sarežģīti. Kā jūs zināt, likumdošana par terorismu noziegumiem ir pamatot pārsvarā uz dažādiem krīzes notikumiem, incidentiem, un attiecīgi tad nāk li likumdošanas reakcija. Turklāt šī reakcija parasti ir arī ļoti emocionāla, respektīvi šī re reakcija nereti tiek īstenota pamatojoties uz to, kāds tobrīd šķiet ir eh, sabiedrības eh, viedoklis, no attieksme pret uh, terorismu. Domāju, nu, ka Francijas gadījums šeit ir ļoti interesants. Uh, tas parāda, kā šī krīzes situācija, ārkārtas situācija uh, faktiski tika ietekmēta, to dominēja sabiedrības viedoklis. Un tie tiesību akti, kas tika pieņemti, tādējādi varēja tikt pieņemti, un iepriekš tie varbūt nekad mūžā nebūtu tikuši pieņemti, un mainījies šis sabiedrības viedoklis un uzskati. Uh, Nu, te nopietna loma, protams, spēlējama arī pamatiesība aizsargātājiem. Jo šis drošības aspekts šādos gadījumos pārsvarā cilvēku domās ieņem priekšplānu. Jūs runājat arī par pierādījumu slogu un kā tad cilvēkam attaisnoties, kā pamatot to, ka nesat tomēr aizdomās turams. Nu, tas ir ļoti sarežģīti, jā. Viena lieta, par ko gribu runāt, un tā parādījās šajos slaidos, bet to nepieminēju, jo tur vajadzīgs vairāk datu, ir fascinējoši raudzīties uz šo mēru samērīgumu, proporcionalitāti, kad raugāmies uz skaitļiem. Šādos ārkārtas situācijas, nu, es runāju par Franciju pārsvarā, jā, jo tas ir tā, tā, tā vieta, ko pārzinu vislabāk, uh, kad runāju par to, lūk, 6000 meklējumu tika veikti šīs ārkārtas situācijas rezultātā, 21 persona tika arestēta. Un tas ir laika posmā no brīdi, kad tika noteikti, brīži, kad tika noteikti ārkārtas situācija pagājušā gada 1. novembrī. Līdz pagājušā gada 1. novembrim. Un šie skaitļi un savukārt in, terorismu incidentu skaits, upuru skaits un tam līdzīgi skaitļi, būtu interesanti tos visus iekļaut vienotā perspektīvā, lai sajustu to, cik šī reakcija ir bijusi samērīga, proporcionāla notikušajam. Jo, protams, ka ir vienmēr vajadzīgi šādi mēri, bet arī pamatiesības ir jāievēro, bet tās nerad tiek aizmirstas. Un tās, protams, ir diezgan vienkārši aizmirst šādos gadījumos, un tad, kad tās savukārt tiek aizmirstas, tad ir grūti šo situāciju labot. Tāpēc es atvainojos, ja nevaru atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem precīzāk, bet esmu gatavs turpināt diskusijas. Paldies! Tālāk jautājumu uzdos Sargentīni kundze. Man ir divi jautājumi. Nu, pastāv šobrīd tāda plašāka definīcija Eiropas tiesībās par to, kas ir terorisms. Vai jūs pētījumu veicot konstatējāt, ka cilvēki tagad tiek, mm, nu, tiek vairāk turēt aizdomā saskaņā ar šo jauno definīciju, nekā tas bija iepriekš? Un vai tie, piemēram, kas nodara ekonomiski raksturu zaudējumus valstī, vides aktīvisti un tam līdzīgi arī var ietilpt šai aptvērumā, vai jūs par to varētu runāt sīkāk? Vai esat kaut ko tādu novērojuši? Un otrs jautājums. Kad kāds policists aptur cilvēku un pieprasa uzrādīt dokumentus, nu, piemēram, pieprasa uzrādīt, atvērt mm, automašīnas bagāžnieku, uh, kurā brīdī šī parastā, pa, parastā dokumentu pieprasīšana pāriet uz pratināšanu, jo, protams, ka tad, kad notiek pratināšana, notiek pratināšana, tad ir tiesības uz jurista klātbūtni, un to redzam eh, arī šais sarunās attiecībā uz Schengens informācijas sistēmu, ka šobrīd ir diezgan nu, plašas paplašināts iespējas šādā veidā apturēt cilvēkus un pieprasīt dokumentus. Līdz ar to šī pāriešana uz prate, pratināšanu var notikt vienkāršāk, bet tā tiešām ir tāda, nu, plūsma, kur nav tāda atsevišķa nodalīta plūsma, var, posmu. Varbūt jūs varētu pastāstīt sīkāk par to. Jā, par pirmo jautājumu runāt par šo plašāko terorismu definīciju. Kā jau minēju, šķiet direktīva par terorismu būs jātransponē līdz šī gada beigām, un līdz šim nesam, nu, tātad redzējuši, kā darbotos tās elementi. Nu, un atkal minēšu Francijas piemēru COP21 vidas samits Parīzē pāris dienas pēc tam, kad tika noteikta ārkārtas situācija Francijā. Šķiet, ka visi jau zinām šo stāstu. Nu, pastāv aizdomas, ka policija izmantoja sev piešķirtās pilnvaras lai arestētu, aiztarētu, tātad um, ierobežot pārvietošanās brīvību arī vidas aktīvistiem, kam potenciāli nebija nekādas saistības ar neko citu, izņemot to, ka viņi vēlējās vienkārši īstenot demonstrāciju COP 21 samita laikā. Vēl viens neliels piemērs, un tas ir saistīts ar šo visu, bet nepilnībā, nu, joma, kur saskaņā ar jauno likumu um, policija var piemērot šo antiterorisma um, aktu, un tas ir Dunkirkas eh, osta. Es jau varbūt neesmu tas labākais eksperts terorismā plūsmās un tam līdzīgi, bet šķiet, ka Dunkirkas osta nebūtu nav tā mm, osta, kur, par kur, caur kuru visi šie pro-Brexit vai pret-Brexit teroristi tad mēģina izmantot un mm, pa to tieši pārvietoties šurpu turpu. Vismaz potenciāli ne. Pārējot pie jūsu otru jautājumu. Kas notika Dunkirkā? Dunkirka ir viena no vietām, kur policija izmanto ikdienas tās pilnvaras, kas tām piešķirtas saskaņā ar terorismu apkarošanas likumiem. Viņi to pamato tā, ka pastāv tam reāls pamatojums. Viņi saka, ka, lūk, potenciāli, nu, bet to varētu tāpat laikā no otras puses apšaubīt. Bet tas tāpēc, ka migranti cenšas doties uz Lielbritāniju, nu, tā tas varētu būt, jā. Nu, par to pētījums, protams, nav ticis īstenos, bet tas varētu būt tas īstais iemesls, jā. Pārējot pie jūsu otra jautājuma. Arī šai gadījumā mums ir to pagrot atbildīt, jo mums bija sarežģīti um, tikties ar tiesības kārtības sargājošo iestāžu pārstāvjiem uz vietas. Tāpat laikā šī plūsma no brīža, kad kāds, piemēram, tiek um, pārmeklēts, uh, tiek atvērts bagāžnieks un tā tālāk, un tad policists pieprasa dokumentus, un tad sāka šī pratināšana. Tiešām šī plūsma ir tāda, nu, tāda nepārtraukta, tur nav atsevišķa posma, mums nav izdevies tam visam pievērsties, ņemot vairāk, tas nebija šī pētījuma aptvērumā, bet, nu, katrā ziņā ir viena no tām pelēkajām, neskadrajām zonām, kur varbūt vajadzētu īstenot vairāk pētījumu. Lielas paldies, saka priekšsēdētāji. Neredzu, ka vēl kāds vēlētos uzdot jautājumus, tad līdz ar to šī darba kārtības punkts uzskatāms par izskatītu. Gribu informēt, nu vismaz manā rīcībā ir informācija, ka ziņojums um, kas tiek skatīts nākamajā punktā, mazliet aizkavēsies, jo kā, nu, Kārlis Koeļo šobrīd vēl tikai dodas šurp. Tātad sāksim darbu burtiski pēc piecām minūtēm. Paldies! Um, jums viesi par ļoti lielisko prezentāciju un interesantajām atbildēm. <laughs> Eh, dear colleagues, per... godātie kolēģi, 2017. gada 13. martā Lība koordinātori vienējās um, gatavot igadējo ziņojumu par Schengenas zonas darbību. Atsevišķi jautājumi ietekmē Schengenas zonas darbību un nav atrisināti. Šis ziņojums ir vērsts uz pašreizās situācijas kopsavilkumu lai konstatētu, kādi ir tie problēma jautājumi, kas šobrīd ietekmē Schengens zonu. Cerams, ka tas būs pirmais no daudziem ziņojumiem, kas līdz ar to tālāk eh, virzīs uz priekšu parlamenta inspekcijas lomu šai ziņā. 20. februārī mums notika uzklausīšana par šo jautājumu, un šodien mums eh, kolēģis prezentē ziņojumu projektu, tāpēc arī došu vārdu tūlīt pat referentam Karlosam Koeliju, un pēc tam došu vārdu ēnu referentiem. Kārlis, lūdzu jums vārds. Paldies priekšsēdētāji. Vēlos runāt dzimtajā valodā. Bož. Šodien es piedāvāju pirmo ziņojumu Eiropas parlamentam par Schengenas uh, Eh, telpo. Schengen ir sinonīms eh, pārvietošanās brīvībai un pilsoņu Eiropai, bet eh, tā ir arī sava ekonomiskā dimensija ar ārkārtīgi lielām izmaksām, jo mūsu robeža atcelšana ir palīdzējusi palīdzējusi ietaupīt 50 eh, eh, miljārdus eiro, bet ir ietekmējis darba vietas. Ir nopietni jautājumi, kas mums ir jāizrunā. Mēs zinām, ko ir iecerējusi Eiropas komisija, taču mēs nezinām, ko domā padome. Un šajā brīdī iekšlietu ministri ir sapulcējušies Eh, lai runātu par šiem jautājumiem, un tāpēc esmu uzrakstījis Bulgārijas prezidentūrai, lai lūgtu skaidrot eh, viņu plānus, lai Schengen varētu atgriezties pie, eh, pie normālās darba kārtības. Un es domāju, ka šajā sakrā parlamentam ir jāsniedz savs skatījums uz Schengen. Turpin angļu valodā. Paskaidrošu, kā mēs esam šo ziņojumu sagatavojuši un kāpēc. Kā jau uh, jums sacīja priekšsēdētāja pagājušajā sasaukumā parlamentā sāk bija nodoms padarīt Schengen Eiropeiskāku. Mēs apstiprinām jaunu mehānismu, eh, jaunu lomu komisijai. Eh, attiecīgi Libe komiteja ir izveidojusi darba grupu manā vadībā, lai pārskatītu un kontrolētu Schengenas eh, telpas attīstību dažādās jomās. Ar šo ziņojumu Mēs vēlamies konsolidēt parlamentu lomu, kurš pārstāv pilsoņus, jo pavisam nesen Schengen tika uzskatīta par dalību valstu ekskluzīvu jomu, neraugoties uz tās ietekmi uz cilvēku dzīvēm. Tas viss kļūst vēl jo svarīgāks eh, pēdējo trīs gadu laikā Schengenai E, izjūtot ārkārtīgi lielu spiedienu. Pēdējo trīs gadu laikā ir bijušas vairāk iekšējo robežu kontroļu nekā pirms desmit gadiem. Tomēr. Ziņojumā skaidri norādu šajā sakarā, ka Schengena ir zem spiediena, tāpēc, ka e, Eiropas kopējā patvērums sistēma nedarbojas un netiek no dalību valstu puses piemērots akī. Darba grupas diskusiju laikā mēs saskārāmies ar vairākām problēmām, vairākās jomās, kas iet no ārējās robežu kontrolas līdz eh, policijas sadarbībai. Visi šie jautājumi ir detalizēti norādīti ziņojumā. Turklāt bažas vieš tašs, kā Parlaments ir apstiprinājis vairākus drošības pasākumus, kā jauno informācijas sistēmu eh, un sistemātisku eh, spārvaldes ieviešanu Eiropas pilsoņiem. Mēs esam atzinuši jaunas apdraudējumus, taču nevaram pieļaut to, ka dalība valstis neizmanto esošos rīkus. Un, uh, To mēs skaidri norādām ziņojumā. Tāpat mēs skaidri norādām to, ka Padomi ir jāpieturas parlamentam, pieņemot sarunu mandātu patvērumu jautājumos un nevar pieļaut to, ka patvēruma aģentūra tiek bloķēta, kad ir panākta politiska vienošanās jau pirms deviņiem mēnešiem. Visi šie jautājumi ir veicinājuši spiedienu Schengenu. Vieglāk ir vainot eh, brīvu pārvietošanos, nekā risināt reālas problēmas, un šādas populistiskas piesekas bija atjaunot iekšējās robežu kontrolas, un šajā sakarā dalībvalstis eh, ir spēlējušās ar uguni, nav eh, notikusi koordinācija, nav uz datiem balstīta izvērtējuma, un pat netiek ievēroti Schengenas noteikumi kas, manuprāt, nav pieļaujami. Komisija ir piedāvājusi grozīt eh, Schengeras robežu kodeksu, un šie piedāvājumi jāskata ļoti piesardzīgi. Šādas izmaiņas drīkst atspoguļot tikai jaunos izaicinājumus un apdraudējumu iekšēju drošībai, un to nedrīkst izmantot kā uh, E, jaunu iespēju kontroļu turpināšanai. Jūsu referenti uzskata, ka Schengen ir jāatgriež pilsoņiem, mums ir jāatbalsta komisijas e, šis mērķis un nepiekāpīgi jāatgādina, ka dalībvalstis ir tās, kuras vēlas pilnībā izmantot Schengen. Piedāvāju. Uh, sekojušas risinājumus. Ehm, pirmkārt vēlos pateikties komisijai un ēnu referentiem un mūsu sekretariātam un tā darbiniekiem, kuri atbalstīja mūsu darba grupu. Un pasvītroju to, ka ziņojuma mērķis atspoguļo diskusijas Šingens darba grupā. Es pasako, saku paldies visiem dalībniekiem par ieguldīto darbu un cerīgi raugos uz sadarbību ar ēnu referentiem, lai varētu eh, panākt plašu konsensu. No sirds ticu, ka mums ir jānosūt tā vienots pēstījums no parlamenta puses Šingens sakarā. Paldies, Karlos! Giljons. Paldies, priekšsādātāji Silvija Giljona. Vēlos pateikties par veikto darbu šī temata sakarā. Tās progresīvās nostājas, kas ir eh, sagatavotas, un arī pār to, ka ir nepieciešams saglabāt un aizsargāt Schengenas telpu. Mums visiem tas ir jāatbalstu. Kā ēnu referenti. Koncentrēties uz trim elementiem, kas um, ir Schengenas pašā uh, centrā kodeks, izvērtēšana un darbība. Es domāju, ka jāizpēta jautājums par ārējo robežu kontrolu stiprināšanu, iekšējo robežu stiprināšanu, visi jautājumi, kur ietilpst iekšējo kontroļu atjaunošanas sakarā un pamatošanā. Eiropas institūciju darbs, lai stiprinātu ārējās robežas. neatjaunojot e, brīvu pārvietošanos iekšienē, solidaritātes un uzticības jautājums starp dalībvalstīm un e, dalību valstu gatavību strādāt piekšējās drošības jautājumiem un, un nespēja vienoties par Eiropas patvērums sistēmu ir nepieciešama solidārāka sistēma un labāka sadarbība. Šajā sakarā mums vajadzētu e, sekot, e, kā tas viss tiek īstenots un kādi secinājumi ir, ir izdarāmi, jo mēs redzam, ka nereti noteikumi netiek ievēroti, lai gan ir Eiropas mērķi e, pasludināt šajā sakarā. Tāpat ir vēl papildu jautājumi, kā vēršanās pret migrācijas cēloņiem vai atpakaļ uzņemšana vai nosūtīšana. Mums par šiem jautājumiem šodien nav jārunā, tāpēc varbūt tos nevajadzētu iekļaut. Lūk, tāda būtu mana sākotnējā pieeja šiem jautājumiem, par kuriem mēs runāsim turpmāk. Cecilija Vikstram. Paldies, tālāk Cecilija Vikstrēm. Paldies priekšsēdētāji, paldies referentam par lielisku ziņojumu. Tas ir tieši tas, kas mums ir nepieciešams, ko parādīt iedzīvotājiem, lai atjaunotu izpratni par to, cik svarīgi ir demokrātiskā kontrole un lai atgūtu šo kontroli operatīvi un arī funkcionāli. Tā kā, Karls, paldies par lielisko darbu, par lielisku vadošo lomu darba grupā, kurā es arī līdzdarbojos, bet man, diemžēl, nevienmēr bijis iespējams piedalīties, bieži vien tikai attālināti. Atjaunot Schengens darbošanos eh, ir absolūti nepieciešams iedzīvotāju interesēs. Tā ir daļa no risinājuma plašākam skatījumam uz to, kā Eiropa darbojas šodien. Uzskatu, ka brīvā ceļošana Eiropas Savienībā arī turpmāk ir iedzīvotājiem jābūt kā garantētām tiesībām. Pagaidu robežu kontrolas atjaunošana dažās dalību valstīs, tā skaitā manējā, ir sākušas radīt izaicinājumu Schengens funkcionēšanai. Un mēs eh, nevaram daudz eh, ko sacīt par šo jautājumu. Izskatās, ka šīs eh, pagaidu robežu kontrols vairs nemaz nav tik pagaidu. Dalībvalsts turpina tās izmantot, kaut arī tas vairs nav nepieciešams. Un pirms dažām nedēļām komisārs Avramopoulos kungs sacīja, ka e, robežu kontrolas nav jāizmanto, lai risinātu iekšvalstiskus e, e, izaicinājumus un problēmas. Mēs nevaram atļaut dalību valstīm apdraudēt Schengens funkcionēšanu, jo tieši tas šobrīd notiek. Uh, mainot nosaukumu kā Zviedrija no migrācijas plūsmu tagad uz drošību. Un nav nekādu pierādījumu, kas pamatot šādas apgalvojumus. Man nepatīk to sacīt, bet tas ir tiešām kaut kas tāds, kas īsti neatbilst realitātei. Ziņojums mūsu priekšā izceļ nepieciešamību dalībvalstīm pilnībā īstenot es, spēkā esošās regulas un aicina komisiju rīkoties strauji un izlēmīgi attiecībā uz tām dalību valstīm, kas nepilda visus noteikumus. Varu tikai piekrist tam, ko referents ir norādījis. Ir absolūti nepieciešams nekādā veidā neturpināt eh, paciest dalību valstu rīcību, tad, kad eh, iekšējās, eh, uz iekšējām robežām robežu kontrola vairs nav nepieciešama. Eiropas Savienības iedzīvotājiem, pilsoņiem ir jāizbauda arī turpmāk šīs e, iespējas, ko dod brīvu pārvietošanās Eiropas Savienībā. Mums ir nepieciešams e, e, arī pārliecināties, kas ir nodrošināta sadarbspēja starp informatīvajām sistēmām Eiropas Savienības dalību valstīs, lai Schengen zona būtu drošībā. Bet vēlos arī atgriezties pie patvērums sistēmas, kas nedarbojas Eiropā. Un pašreizējā situācija Schengen zonā, un šīs divas lietas ir saistītas. Jo ātrāk mēs sakārtosim lietas Eiropā, jo labāk. Tad, kad mums būs politiska sistēma, kas darbojas un pārietu no haotiskas situācijas uz organizētu un labi pārvaldītu migrācijas sistēmu. Tas ir absolūti nepieciešams. Tā skaitā arī, lai darbotos Schengen zona. Ir pietiekami pierādījumi. Mēs esam uzklausījuši dažādas profesors, ekspertus, un viņi visi to ir norādījuši. Tādēļ es sacīšu vēlreiz, mums vajag Schengenu un mums vajag arī vienotu Eiropas patvērumu sistēmu, labāk ātrāk nekā vēlāk. Un Koeliju kungam vēlreiz paldies. Paldies par jūsu darbu, par ziņojumu, par lielisku sadarbību. Paldies. Paldies, Cecīlija. Kārlis, vai vēlēs izdarīt kopsavilkumu šīm debatēm? Thank you, Chair. Uh... Paldies, priekšsarētāji. Vēlos pateikties gan Gijoms kundzei, gan Vikstrēms kundzei par viņu sacīto. Gijoms kundze, pilnībā atbalstu viņas viedokli par eh, to, ka jākoncentrējas uz vissvarīgākajiem aspektiem, neaizmirstot par pārējiem, jo, kā jau to sacīja deputāta Vikstrauma, pastāv padomē problēmas ar tiem dosie, kur sakarā mēs jau lēmumus esam pieņēmuši. Šeit es runāju par patvērumu sistēmu, par jauno patvērumu aģentūru un ar esošo kavēšanos rieģējot uz problēmām pareizajās vietās, tas nozīmē tajās vietās, kur šīs problēmas pastāv. Uh, ka no šejienes izriet sekas, kuras apdraud Schengenu. Mēs nevaram atrisināt Schengenas problēmu, neņemot vērā to, ka paralēli tam ir ietekmes uz mūsu darbu. Dalībvalstu lēmumi ir ieviesuši šo mm, apjukumu ar Schengenes un citiem dosjē, bet ja Mēs vēlamies atkal atdot Schengenu mūsu pilsoņiem un stiprināt eh, pārvietošanās brīvību, tad mums ir šīs problēmas jārisina un domāju, ka eh, parlamentā un mūsu komiteja to mēs varam izdarīt. Izdarīt. Eh, Kudrītskas kundze, es domāju, ka šo debašu rezultātā uzklausot citas uh, politiskās grupas, saprotu, ka ir liela vienprātība par šo jautājumu, tas man nav pārsteigums. Es labprāt sadarbošos ar Gijoms kundzi, Vikstrēms kundzi, visiem pārējiem ēnu referentiem, lai nonāktu pie pēc iespējas plašāks vienots nostājas, kā es jau savā sākuma uzrunā sacīju. Es uzskatu, ka parlamentam ir jāsūta ļoti skaidrs signāls padomēji Un jo vienprātīgāk mēs būsim, jo spēcīgāks būs šis signāls no parlamenta. Paldies! Paldies! Paldies, Karlos! Uzklausījām lielisku ziņojumu un esam viensprāts, ka tas būs ļoti spēcīgs signāls no Eiropas parlamenta. Vēlos atgādināt, ka termiņš grozījuma iesniegšanai 14. marts vienos dienā Tas bija pēdējais punkts mūsu darba kārtībā šodien. Nākamā sanāksme plānota 12. martā no 7 līdz 9 vakarā Strasbūrā un pēc tam 19. martā no 5 līdz 6.30 vakarā Briselē un pēc tam 19. martā no 9 rītā līdz 8.30. Paldies un patīkam nedēļas nogalu. For... Un apsveicu arī sievietes starptautiskajā sieviešu dienā.